jāatbild mutiski no, ar nosaukumu cilvēku tirzniecības dzimumu dimensija. Sākotnēji šo jautājumu uzdeva FEM jeb sieviešu tiesību komiteja. Un tāpēc dosim vispirms vārdu Katrīnai Bierderei. Paldies! Paldies, ka komisārs ir ieradies, lai atbildētu uz jautājumiem. Es esmu viena no, ref, no referentēm par pret cilvēku tirzniecības direktīvu, un tāpēc es ar lielu interesi uzklausīšu, kas komisijai būtu sakāms. Patiesībā Eiropas Savienība veiksmīgi lielos vilcienos aizsargā cilvēktiesību upurs. 2011. gadā pieņemtā direktīva upuru aizsardzībai tiek uzskatīta par savu veidu flagmanu visā pasaulē, jo tajā parādās dzimuma dimensija. Diemžēl ir grūti pilnībā apzināt to, cik ir tirzniecībā cietušo. Un ir paredzēts, ka eh, no 10. līdz 20, 12. gadam 28. dalību valstīs tika reģistrēti 30 tūkstoši cilvēku tirzniecības upuru, un 80% no tiem bija sievietes. Pie tam bieži vien varas iestādes daļu no cietušajiem neuzskata juridiskā termina nozīmē par cilvēktiesības upuriem. Un mēs nevaram pārāk zem novērtēt izpēt šā krimināla nozieguma dzimumu dimensiju, jo liela daļa tiek izman, no, liela daļa cilvēku tirsniecības upuru nonāk tieši bordeļos. Tāpēc ir tik svarīgi, ka Eiropas Savienība mēģina sakārtot šo lietu, mēģina cīnīties pret šo kriminālu noziegumu. Tas ir cilvēktiesību pārkāpums, un neaizmirsīsim, ka e, cilvēku tirzniecības veicēji, veicējiem tas ir ļoti ienesīgs bizness. Kāpēc daļa dalību valstu varas iestāžu nevēlas pilnībā cīnīties pret šo noziegumu. Ir skaidrs, ka ir valsts, kurās ir sasniegts ļoti daudz, tomēr ir tādas, kuras e, dilektī, direktīvu pilnībā neīsteno un pilnībā necīnās visiem iespējamiem instrumentiem pret šo noziegumu. Ja valdības ir apņēmušās palīdzēt e, cietušajiem un uh, veikt kriminālu vajāšanu pret pārkāpējiem. Kāpēc vēl joprojām ir tik daudz darāmā? Statistika rāda, ka eh, cilvēku tirzniecība ir viens no tiem noziegumiem, kuru pilnīgi visi Eiropas Savienības iedzīvotāji vēlas izskaust. Un runājot par prioritājām jomām, tad eh, cilvēku tirzniecība ir viena no augstākajām prioritātēm tās apkarošana. Uh, Mums ir jācīnās gan pret sekām, gan arī pret cilvēku tirzniecības veicējiem un jāstrādā arī ar upuriem. Protams, ir jāstrādā arī ar izcelsmes valsti un ar gala valsti. 16. gadā komisija plāno izveidot stratēģiju, kuras eh, izkristalizētos skaidra dzimuma, dzimuma dimensija. Komisijai pilnīgi noteikti būtu jāraugās, lai tā uzraudzītu un eh, ikvienā dalību valstī pēc iespējas veiksmīgāk mēģinātu pamudināt īstenot šo direktīvu. Cilvēku tirzniecība ir viens no nopietnākajiem noziegumiem, un upuriem būtu jābūt piemērotai labākajai aizsardzībai. Tomēr mēs nevarēsim to īstenot pilnībā, ja mēs nezināsim, kāda ir patiesā situācija dalību valstīs. Godātie kolēģi, šonadēļ ļoti liela uzmanība tika vērsta tieši migrācijai un bēgļu plūsmai, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī cilvēku tirzniecību. Komisāra kungs, ar eh, lielu interesi gaidīšu jūsu reakciju tuvākajos mēnešos uz šā nozieguma risināšanu prieksēdētāji. Un tagad došu vārdu Avaramopolus kungam komisijas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātie parlamenta deputāti, vispirms vēlētos pateikties Bērders kundzei par šā jautājuma uzdošanu, jo tas ir ļoti aktuāls. Vispirms Es vēlētos pateikties visiem deputātiem par jūsu izrādīto interesi un rūpēm cīņā pret cilvēku tirzniecību. Un kā jau šeit izskanēja, tas tiešām ir viens no Eiropas Savienības prioritāšu jautājumiem. Atkārtošos vēlreiz. Cilvēku tirzniecība nozīmē cilvēku pārdošanu un pirkšanu, pie tam ne tikai cilvēku, bet arī to sniegto pakalpojumu pārdošanu un pirkšanu. Uh, Cilvēku tirzniecība ir aizliegta pēc būtības ar visiem Eiropas likumiem, un tā ir aizliegta arī cilvēku pamatiesību kartā. Vienlaicīgi ir jāatcerās, ka cilvēku tirzniecība ir starptautisku organizāciju krimināls pārkāpums, kas ir ļoti ienesīgs. Un, um, cilvēku tirzniecība neeksistētu, protams, ja tā nenes tik liels ieņēmums tās veicējiem un ja nebūtu tik liels pieprasījums. Ja mēs vēlamies aizsargāt upurus, tad mums ir jāskatās, kā notiek naudas plūsma. Jo eh, nevienmēr cilvēku tirzniecības upuri nonāk eh, ēnu ekonomikā, Bieži vien tā ir pat eh, normālas ekonomikas sadaļa. Un eh, cilvēku tirzniecība ir arī Eiropas drošības darba kārtības eh, aktualitātēs. Šis pārkāpums varētu tikt izskatīts vairākās Eiropas Savienības politikas jomās. Eirosta dati rāda, ka no 10. līdz 12. gadam 28 dalību valstīs tika reģistrēti 30 146 cilvēku tirzniecības upuri. 80% no cietušajiem bija sievietes, un 70% no pārkāpumu veicējiem ir vīrieši. 16% no reģistrētajiem upuriem ir bērni, meitenes un zēni. Dati runā skaidru valodu. Visizplatītākā eksploatācijas eh, joma ir seksuālā eksploatācija 69% no visiem cilvēktiesību, procent, cilvēktiesību upuriem, un 95% ir sievietes un meitenes. Pār pa tūkstoši bērnu ir tikuši izmantoti, eh, tikš, tikuši seksuāli izmantoti kā cilvēktirdzniecības upuri. Tātad mums ir jārunā par dzimumu dimensiju cilvēktirdzniecībā. Runāsim skaidru valodu. Eiropas Savienība ir atzinusi cilvēku tirdzniecību kā vardarbību pret cilvēku un galvenokārt vardarbību pret sievieti. Protams, Kļūstot par cilvēku tirsniecības upuri, sieviete nevar pilnībā īstenot savas vēlmes un talantus, un nevar nostāties vienā līmenī ar vīrieti. Cīnoties pret cilvēku tirzniecību, mums eh, ir jādarbojās ļoti daudz un dažādās jomās Ar lepnumu vēlos paziņot, ka Eiropas komisija ir darījusi ļoti daudz, un arī mans ģenerāla direktorāts strādā ar ļoti lielu atdevi cilvēku tirsniecības apkarošanā mēs esam izveidojuši ļoti apjomīgu likumdošanas kopumu tieši cīņā pret cilvēku tirzniecības, un esam pieņēmuši arī Eiropas Savienības stratēģiju uh, cīņā pret eh, cilvēku tirdzniecību. Tā tika pieņemta 12. 12. un 16. gadam. Mūsu stratēģija galvenu uzmanību vērš uz šā nozieguma apkarošanu, bet arī uz upuru aiz, aizsardzību. Šīs direktīvas transpozīcijas eh, termiņš beidzās 13. gada aprīlī. Un eh, komisija, kas ir Eiropas Savienības līguma īstenošanas uzraudzītāja, nekavējoties sāk sekot līdzi, kā šī direktīva tiek īstenot. Un šobrīd 25 dalību valsts ir oficiāli informējusi komisiju, ka tās ir pilnībā transponējusi mūsu pieņemto direktīvu dalību valsts tiesību aktos. Tikai pāris dalību valsts komisijai vēl nav devušas neko zināt. Šobrīd eh, mani padotie izanalizē informāciju un statistiku, ko tiem piedāvā dalību valsts, un eh, vēlos jums garantēt, ka mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, visu, lai transpozīcija noritētu pilnībā. Eiropas komisija iesniegs uh, analīzes uh, izvērtējumu ziņojumu padomē un parlamentam. 16. gada sākumā mēs sagatavosim progresa ziņojumu par eh, cilvēku tirzniecības situāciju dalību valstīs. Un eh, tad dalību valstīm un pilsoniskajai sabiedrībai šajā pilsoniskās sabiedrības platformā sadarbībā ar cilvēktirzniecības apkarošanas eh, organizāciju tiks izveidots ziņojums. Šajā ziņojumā pilnīgi noteikti atspoguļosies eh, dzimuma dimensija un ar to saistītie jautājumi. Otrkārt, Eiropas komisija saskaņā ar direktīvas 23. Eh, pantu sagatavos ziņojumu. Šajā ziņojumā Mēs e, vērtēsim dalību valstu paveikto cīņā pret cilvēku tirzniecību un izvērtēsim arī direktīvas e, īstenošanu. Mēs izvērtēsim e, arī to, kā dalību valstīs tiek sodīti cilvēku tirzniecības upuru izmantotāji Un, ja būs dalība valsts, kurās sodi izmantotājiem nav paredzēti, mēs piedāvāsim tām savus risinājumus. Galvenokārt eh, mēs vēlamies eh, samazināt eksploatācijas iespēju. Eiropas Savienības eh, cilvēku tirdzniecības cīņas direktīva uzsver to, ka ir jācīnās arī pret pieprasījuma pieaugumu. Nodarbinātības direktīvā ir paredzēta klauzula, ka cilvēku tirzniecības upuru nodarbinātība ir krimināli sodāma. Un Šobrīd komisija mēģina izvērtēt eh, cilvēku tirzniecības dzimumu dimensiju, pie tām eh, esam šo izvērtējumu nodevuši kompetentām iestādēm. Un eh, mēs vēlamies novērtēt arī cēloņus, kas pamudina cilvēkus izmantot cilvēku tiesību tirzniecības upurus. 2014. Eh, gada februārī pieņemtā parlamenta rezolūcijā arī parādās dzimuma dimensija. Un eh, šā gada beigās komisija pabeigs manis pieminēto pētījumu un jums piedāvās eh, secinājums. Mūsu piedāvātā stratēģija beidz 16. gadā. Un kā jau ir paredzēts eh, dažādos Eiropas Savienības plānos, eh, mēs piedāvāsim stratēģiju, kas sāks darboties pēc 16. gada. Šā stratēģijas sagatavošanā iesaistīsim visus pilsonisko sabiedrību, dalību valstis, bet eh, dzimumu dimensija parādīsies arī mūsu pēc 16. gada stratēģijā. Dāmas un kungi, ir absolūti nepieciešams, lai mēs turpinātu strādāt šā nozieguma apkarošanas jomā. To mēs esam parādā nākotnes paudzēm un mūsu bērniem. Kas anam biztos ur? Paldies, komisārkungs! Ļoti ar prieku uzklausīju jūs par konkrētiem soļiem, ko darīt, lai pasargātu sievietes šajā jomā, un tagad došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Vispirms būs Tautas partijas vārdā Koracas Biltas kundze. Paldies, priekšēdētāji! Um, cilvēku tirzniecība ir jauna verdzības forma mūsdienās, un Tautas partija ļoti priecājas to, ka jūs aktīvi iestājaties par to, lai pilnībā um, tiktu arī ņemta vērā dzimuma dimensija šajā problemātikā. Šie noziegumi, tā ir pārobežu noziedzība un attiecīgai stratēģijai arī tīkliem ir jābūt uh, Eiropu aptverošiem, sadarbojoties ar Frontex, Europol un Eurojust noziegumi nedrīkst palikt nesodīti un uh, noziedznieki nedrīkst arī spēt izvairīties no soda. Um, nu, dzimumu dimensija šeit, kā jūs sacījāt, uh, raksturo cilvēku tirzniecību un cilvēku tirzniecība ir nepieļaujami plaši izplatīta. Uh, Un atbildība ir jāprasa arī no pakalpojumu izmantotājiem cilvēku tirzniecībā. Um, šeit arvien vairāk cieši arī uh, cilvēki, kas ir migranti, kas ir devušies citām valstīm. Ir jāuzlabo sadarbība, jāpiesaista vairāk līdzekļu un tautas partija iestājas par pilnīgu cilvēku tirzniecības pārtraukšanu, izbeigšanu, lai nevienam nebūtu jācieš no ļaunprātīgas izmantošanas vai eksploatācijas vai tam līdzīgi. Paldies! Tagad Hannibals kundze. Paldies! Es arī priecājos dzirdēt to, ko sacīja komisārs, un e, sevišķi par rīcību, ko ir paredzēts īstenot. Um, ir jāprasa atbildība arī no seksuālo pakalpojumu pircējiem, un šeit uh, ir jāskatās ne tikai uz um, upuru jautājumu. Liela daļa iesaistīto ir sievietes. Uh, Šī ir pārobežu noziedzība, ir jābūt informācijai par taktiku, ko īsteno cilvēku tirniecības uh, um, īstenotāji, kas būtībā praktizē jaunu verdzības formu. Un Eiropas Savienība atrodas posmā, kurā mēs gatavojamies referendumam par dalību Eiropas Savienībā, tāpēc ir ļoti būtiski arī šajā jomā parādīt, ka mēs spējam efektīvi strādāt un uh, īstenot Eiropas mēroga risinājums. Paldies! Nākamais runātājs Bjerkas kundze. Paldies! priecājos, ka jūs grasāties reaģēt arī uz eh, to, kāds ir pieprasījums šajā jomā. Runa ir par lielo, lielākajām, lielākoties par vīriešiem, kas pērk seksuālus pakalpojumus. At šeit ir jāvēršās gan pret suteneriem, gan pret tiem, kas pērk seksuālos pakalpojumus. Jā, jāķeras problēmai pie saknes. Es esmu iepazinusies ar pētījumu, ko ir iztenojuši lobētāji un nepārāk kvalificēti pētnieki Mums nav nepieciešams vairāk policistu, mums vajag mazāk bordeļu, mazāk publisko namu, mums jāparāda, ka mēs spējam efektīvi rīkoties, lai sievietēm un meitenēm būtu droša dzīve Eiropā. Paldies! Borsas kundze. Uh, Šobrīd mēs atrodamies situācijā, kurā nepietiek, nav, nepietiekam tiek īstenotas uh, represijas pret tiem, kas īsteno šos noziegumus, kas organizē cilvēku tirzniecību. Brīvās uh, pārvietošanās uh, noteikumi atvieglo cilvēku tirgotāju darbošanos. Un ir redzams, ka brīvā pārvietošanās tiek izmantota pilnā apmērā. To veids uh, organizētās noziedzības pārstāvi, cilvēki tiek pārvadāti pa Eiropu. Eiropola atzīst, ka uh, Eiropas robežās Uh, šī brīvība, pārvietošanās brīvība, preču un pakalpojumu brīvība apgrūtina noziegumu atklāšanu. Mērķim vajadzētu būt pilnībā pārtraukt uh, cilvēku tirzniecību. Kā es jau sacīju, brīvās pārvietošanās tiesības atvieglo darbošanos noziedzniekiem, bet mums ir jāspēj uh, noziedznieki noķert un viņu darbošanai, viņu noziedzībai ir jādara gals. Paldies, Bizoto kundze. Grazie, prezidente. Paldies. Ja mēs pievēršamies šim nozīmīgajam jautājumam, bet zālē ir 15 cilvēku, tad Tas ir kauns. Es gan pašai man jānokauns, gan Eiropas parlamentam. Kāpēc ir jābūt tik lielai liekulībai? Var redzēt, ka šī, ka šajā uh, sektorā šajā noziedzības veidā tiek iesaistīti cilvēki no Āfrikas, no citiem reģioniem. Daudzi ir riskējuši ar dzīvību šķērsojot uh, vidusjūru un arī daudzi ir gājuši bojā. Un mēs tagad runājam par to, ka ir jāpalīdz bēgļiem no Āfrikas, bet mēs taču nevēlamies, lai no Āfrikas aizbrauktu visi iedzīvotāji Un cilvēki uzņemās šos ceļojumus apzinoties, ka riskē ar dzīvību, jo cer uz labāku dzīvi. Mums ir jāpalīdz valstīm, kurās valda karš. Paldies! Es, Rīģa kungs, vēlas jums uzdot zilās kartītes jautājumu. Vai jūs atbildēsiet? Lūdzu. Paldies. Vai jūs piekrītat man? ka cilvēku tirzniecība, man tas ir ļoti emocionāli, protams, to visu klausīties, vai jūs nedomājat, ka labākais veids, kā cīnīties pret to, būtu ieviest uh, robežu kontroles. Bizoto kundze, lūdzu. Sicuramente. Jā, pavisam noteikti. Mums ir jāspēj kontrolēt to, kas notiek pie robežām. To no mums sagaida mūsu valstu iedzīvotāji, un mums ir jānodrošina to, ka noziedznieki nevar slepus ierasties valstīs, un bēgļiem ir jāpalīdz, bet mēs nevaram uzņemt visus Mums ir jāsniedz palīdzība Āfrikai, jābūt, jāizrāda solidaritāte, jāpalīdz Āfrikas kontinentam. Paldies! Jūs bijāt runātāju sarakstā, jums jau bija iespēja izteikties, es nevaru jums dot vārdu vēlreiz, saka priekšēdētāju, lai uzdot jautājumu. Tagad vārds Funtuļa kungam. Paldies, priekšādātāji. Nav šaubu par to, ka cilvēku tirniecība ir smags noziegums, kas ir jāpārtrauc. Tas ir pretrunā Eiropas vērtībām un šis fenomens ir nevis jāierobežo, bet pilnīgi jādara tam gals. Šeit iesaist, tiek iesaistītas sievietes un bērni, un tagad ir arvien uh, vairāk gadījumu, kur uh, dalību valstu ierēģi sadarbojas ar noziedzniekiem. Uh, šis Eh, mums nav jārada atkal eh, neko neizsakoši dokumenti, mums ir jāpanāk, lai šie noziegumi tiktu pilnībā pārtraukti un jābūt arī efektīvām sankcijām, efektīviem sodiem, lai iedzīvotāji redz, ka mēs spējam cīnīties ar starptautisko mafiju. Uh, Liels paldies! Paldies! Un tagad dodu vārdu Hedas kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. 2011. gadā pieņemtā direktīva skaidri runā par to, ka cilvēks jau nav vienzimuma. Cilvēkam ir dzimums, un e, patiesībā tas nozīmē to, ka sievietes daudz lielākā mērā piemeklē uh, cilvēku tirzniecība, seksuāla izmantošana un citi seksuāli pārkāpumi. Un patiesībā visbiežākais cilvēku tirzniecības upuru, upurs ir sieviete un meitene. Sievietes ķermenis tiek izmantots kā prece, un vīrieši uzskata, ka viņiem ir tiesības to izmantot. Mēs nedrīkstam to pieļaut. Ir pienācis pēdējais brīdis komisijai izvērtēt eh, dalību valstu uh, šīs direktīvas eh, transponēšanas un īstenošanas apjomu. Ir pienācis pēdējais brīdis, lai komisija tiešām kaut ko darītu, un dalību valstu paveiktais ir nepietiekams. Es uzskatu, ka cilvēku tirzniecība un seksuāla izmantošana ir vispretīgākais cilvēks noziegums, un tāpēc eh, es griežos pie dalību valstīm pietiek, sākiet kaut ko darīt. Un liels paldies, došu tālāk nākamajai runātājai Zubers kundzei. E Priekšādātāji, paldies. Ir ārkārtīgi svarīgi cīnīties pret cilvēku kontrabandu. Pēdējie skaitļi, ko mēs esam saņēmuši, tomēr šai jomā attiec uz 2012. gadu. Tā nebūtu nav svaigākā informācija. Situācija pasliktinās, to mēs zinām. Eiropas dalībvalstiem, kas ir pie ārējiem robežām, tas izjūtams vislabāk. Un statistikas dati tiešām liecina par visai kruālu, eh, par visai nežēlīgu situāciju. 74% saskaņā ar 2012. gada datiem cilvēku tirniecības upuri bija tieši sievietes 2012. gadā. Tas ir briesmīgi. Un visbiežāk sievietes krīt par upuru seksuālai izmantošanai. ANO konvencija par cilvēku tirzniecības izbeigšanu uh, un prostitūcijas izbeigšanu runā par to, ka ir jānodrošina atbilstīga cīņas pilna izturēšanās pret sievietēm. Un, protams, ka jāpadara šāda veida kontrabanda par kriminālu noziegumu. To vajadzētu attiecināt arī uz tiesāls pakalpojumus. Paldies, Ajūto kundze, uz vienu minūti. Priekšādētāji. Vidusjūras reģionā mēs piedzīvojam šobrīd ļoti traģisku situāciju. Pārsvarā te ir cilvēku tirzniecības upuri un lielākoties tās ir sievietes, kas iet bojā vidusjūrā. Mums ir uh, jāapzinās, ka situācija ir traģiska. Protams, ka prese daudz ko parāda savās lapās, bet ļoti daudz, kas paliek arī aizklāts, piemēram, tas, ka sievietes un meitenes tiek eh, šādā veidā sūtīts pāri robežām, tad, kad viņas ir stāvoklī, faktiski, tad, kad viņas ir grūtniecības pēdējos mēnešos, un, un ja viņas pa ceļam mirst, tad viņas vienkārši tiek pārsviestas pār bortu, tā, bet doma ir tāda, ka viņas tad bērnus zemdē jau Eiropā. 30 tūkstoši cilvēku šādā veidā ir ievesta Eiropas Savienībā. Tas ir briesmīgi. Tā faktiski ir gandrīz vai daļa no ekonomikas šajās valstīs, no kurienes bēgļu tiek ievesti cilvēku tirzniecības rezultātā. Faktiski ieņēmumi no cilvēku tirzniecības pārsniedz ieņēmumus eh, narkotiku tirzniecības rezultātā. Ko darīt, lai vērstos pret šo problēmu? Kā cīnīties pret tiem, kas gūst peļņu no šādas šausmīgas nodarbošanās. Nu, tur mums ir jārīkojas. Paldies, turpina priekšādātāja tālāk nākamā runātāja Kūnevis kundze. Es atvainojos. Tur priekšādātāja turpina, es atvainojos. Dodu vārdu Forenzas kundzei vispirms, un pēc tam tikai Kūnevis kundzei. Forenzas kundze, lūdzu jums vārds. Prezidente, jo credo, ka... Eh, priekšādātāja, paldies. Šis jautājums, ko uzdevām komisijai, ir ārkārtīgi svarīgs. Mums gal galā ir jāpārliecinās, ka dalībvalstis kontrole visu veidu darbības un šāda veida cilvēku kontrabandu, kas iet pār to robežām. Mums ir ar apņēmību jāvēršas pret šiem cilvēku tirgotāju tīkliem, jāuzlabo apstākļi sievietēm, un tas viss ir saistīts ar pamat cilvēktiesībām. Klausījos debatēs ļoti uzmanīgi, bet man radās vairāki jautājumi. Izglītība, piemēram, par mm, seksuālo veselību un tā tālāk. Tas viss ir ļoti sasaistīts ar tēmu, ko skatām šī mutiskā jautājuma kontekstā. Nedrīkstam pieļaut, ka atkārtojas tās kļūdas, kas pieļautas nezināšanas dēļ, un ka cilvēku tirgotāji var izmantot izglītības trūkumu. Mums jāspēj izglītot sievietes, un turklāt ir jārunā par to, ka eh, nedrīkst nedrīkst pieļaut to, ka nesodīti paliek seksuālo pakalpojumu pieprasītāji. Viņi ir tā kā tāds virzītājs spēks šai cilvēku tirzniecībai, un to nedrīkstam atstāt ārpus uzmanības loka. Paldies, saka priekšādātāji, tālāk dod vārdu Kūnēvis kundzei. Lakutis. Paldies, priekšādātāji. Vēlos izteikt visai tādu īpašu komentāru šobrīd. Jāsaka, ka šis jautājums, protams, rada mūsos milzīgas emocijas, un statistikas dati ir vienkārši šausminoši. Mēs šobrīd eh, sieviešu tiesību komitejā strādājam arī pie, piemēram, mājkalpotāju un tam līdzīgiem jautājumiem, un konstatējam, ka tieši šajā jomā arī ir ļoti daudz tādu sieviešu, kas kritušas par upuru cilvēku tirdzniecībai. Tie ir cilvēki, kas eh, paši to nezinot, ir nospēlējuši zināmu lomu šai visā garajā cilvēku tirdzniecības ķēdē. Viņi sākotnēji šis, šie cilvēki ir maksājuši kontrabandistiem, lai viņus pārved pār robežām, nezinot, ko viņi dara, un tad, protams, eh, nu, zaudējuši visas tiesības. Ko komisija dara, lai aizsargātu šos cilvēkus, šos upurus pārsvarā? Tās ir sievietes, un šie cilvēki atkal tikai dabū nogaidīt, viņi nevar eh, nekādas savas tiesības īstenot, bet ir, jā, mums ir vajadzīgi pasākumi, kas strauji vēršas pret šādu uh, cilvēku tirzniecību. Protams, ka dalību valstīm arī šeit jāuzņem sava daļa atbildības. Viņiem ir viņa, tām jāpārliecinās, ka Eiropas Savienības politika tiek īstenota. Nedrīkstam pieļaut, ka šī politika ir tāda paradoxāla un it kā mēs pret kaut ko vēršanos, bet upuriem nepalīdzam. Ir jāsoda vainīgie no vienas puses, no otras puses eh, jāslēdz, eh, mēs piedzīvojam to, ka tiek slēgti, piemēram, legāls imigrācijas kanāli pār robežām, un tas tikai veicina eh, cilvēku tirzniecību. Jo, nu, lūk, cilvēkiem nav cita veida, kā nokļūt Eiropā. Es atvainojos, bet Eiropa faktiski pati ir lējusi eļugunī un pasliktinājušo situāciju. Vai ir par vēlu ar šo jautājumu risināt? Nu, tas ir jautājums, kas nenovēršami parādās mūsu priekšā. Mums tūlīt pat ir jāpārskata visi tie mērumi pasākumi, kas ir pieņemti saistībā ar migrāciju laikam eh, līdz 2016. gadam, un mums jārīkojas saskaņot arī dalību valstu līmenī tiesību aktu īstenošanas jomā. Uzmanīgi jāizanalizē šī parādība, tā lai nebūtu tā, ka mēs atkal vienkārši nostājamies tādā vērotāja lomā un vērojam visas tās šausmas, ko redzam, piemēram, vidusjūrā. Runātais tiek pārtraukts, uzstāšanās laiks ir beidzies, paldies, priekšēdētāji turpina. Līdz ar to mēs nonākam pie debašu beigām un tagad brīvā mikrofona procedūra. Centīšos dot vārdu visiem, kas ir pieteikušies, bet nu, tas nozīmē, ka jums strikti jāpieturas pie atvēlētā vienas minūtes uzstāšanās laika. Ja ne, tad es jums palīdzēšu un vienkārši izslēgšu mikrofonu, tad, kad būs apritējis viena minūte. Komodīnī kundze pirmā, lūdzu. Thank you, Madam Chair. Priekšādātāji, paldies! Es gribu teikt paldies komisāram par centieniem un rīcību, kas īstenot, lai cīnītos pret cilvēku tirdzniecību. Cilvēku tirdzniecības direktīva pieprasa daudz efektīvāku pasākumu īstenošanu arī dalībvalstīs. Turklāt steidzam jāpārliecinās, ka upuri tiek aizsargāti pietiekamā vērā, mērā, lai viņi netiek pakļauti tālākai kriminālai darbībai. Mēs taču necīnāmies ar upuriem, bet gan ar šī nozieguma pastrādātājiem, kas izmanto sistēmu. Un mums jāvērš pret šāda veida noziedzību arī tiešsaistes režīmā internetā, jo viņi nereti to izmanto savā labā. Mums turklāt jādomā arī par to cilvēku kapacitātēm, to ierēģu kapacitātēm un spējām, kas strādā ar upuriem, tā lai arī viņi var identificēt konkrētu cilvēku tirzniecības gadījumus un palīdz mums šai darbā. Turklāt jāspēj jāvērš pret uzņēmiem, kas izmanto šādu noziegumu upurus. Paldies tālāk Mīcī kundzei vārds it-traffikar tan-nies nu hi problema gravi u allarmanti. Jā, cilvēku tirzniecība pilnīgi noteikti ir milzīga problēma. Tūkstošiem cilvēku tiek burtiski pārdoti eh, Eiropā, un pēc tam tie tiek likti pie darba cilvēku cieņas ne, neatbil, cieņai neatbilstīgos apstākļos. Viņi kļūst par noziedzības upuriem. Un jāsaka, šī parādība pievērš, eh, pieņems apmēros. Kamēr mēs te runājam, tikmēr mm, simtiem bērnu un sieviešu zaudē dzīvību. Cilvēku tirzniecība tas ir kaut kas pilnīgi nepieņemams. Tā ir gandrīz kā, tāda kā moderna verdzība. Tas ir pretrunā jebkuriem humāniem principiem, pret, pretrunā jebkurām cilvēktiesībām. Un tāpēc gribu aicināt komisiju un arī visas dalību valstis uh, izturēties ļoti strikti pret šiem noziedz, noziegumiem un noziegumiem. Un te, protams, ir arī zināma dzimuma šķautne, jo pārsvarā par upuru cilvēku tirniecībai kļūst sievietes un bērni. Paldies! Nākamais runātājs Marijas kungs. Paldies, priekšsādātāji! cilvēku tirzniecība un šī nelegālā cilvēku pārvietošana pār robežām patiešām ir ļoti nopietnas noziegums un ir jāsoda. Uh, Jāsaka, šis noziegums ir uzņēmis dažādas izpausmes un dimensijas. Redzam to tagad arī migrācijas plūsmas kontekstā, un mums jāstrādā pret visa veida cilvēku tirniecības tīkla līmeņiem. Piemēram, Turcijā ļoti aktīvi šobrīd darbojas e, šādi cilvēku tirgotāji. Nav iespējams, nevar būt tā, ka miljoniem sīriešu, kas tagad ieradušies Turcijā, to pašu izdarījuši saviem spēkiem. Tāpat arī no Turcijas tālāk viņiem tiek palīdzēts. Viņi par to, šie bēgļi par to maksā naudu. Es biju Kušadasī nesen septembrī un redzējām, ka tur bija tūkstošiem bēgļu, tūkstošiem bēgļu Turcijas pusē, bet neredzējām redzēju, eh, jāsaka, nevienu otrā pusē, jo ļoti organizēti notiek šī cilvēku tirzniecība. Viņi tiek ielikti kuģos ar glābšanas vestēm un tā tālāk. Es domāju, ka ir vajadzīga kaut kāda veida faktu konstatācijas misija, komandējums, kas ļautu noskaidrot, kāda ir situācija, jo runātājs tiek pārtraukts. Nākamais runātājs - Jakovčičkungs. Priekšādātāji, paldies! Cilvēku tirzniecība ir viens no nopietnākajiem un šausminošākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, un šodien jāsaka, ar to sastopamies gandrīz ik dienas. Tirzniecība ar cilvēkiem nozīmē arī to, ka par upuri eh, kļūst riskam visvairāk pakļautās grupas, respektīvi sievietes. Un tas savukārt liecina par to, ka pastāv milzīga liekulība attiecībā uz šāda veida noziegumiem. Mēs runājam šeit par tiesību aktu ievērošanu Eiropā šorīt pat. Bet tāpat laikā nedomājam par upuriem. Es loma, diemžēl, nav. No nav atbilstīgi. Dalībvalsts, piemēram, daudz no šiem tiesību aktiem pat nav transponējuši savā likumdošanā. Un tāpēc gribētu šeit cildināt skandināvu pieeju šai problēmai. Viņiem ir izdevies daudz ko mm, labot šai ziņā. Paldies, tālāk došu vārdu Etheridge kungam. Paldies! Mēs runājam par tādu problēmu, kas ir faktiski mūžīga - verdzība un seksuāla izmantošana. Pasauli, kurā, kurā valda izmisums, protams, rada bēgļus, un tas vienmēr radīs ieņēmumu avotu cilvēku tirgotājiem. Mums ir jācīnās pret viņiem, ir vajadzīgs dot strikts robežu kontrols un ļoti skarbi sodi tiem, kas e, nodarbojas ar cilvēku, kas organizē cilvēku tirzniecību. Mums ir vajadzīga sadarbības ar suverēnām nāciju valstīm, lai cīnītos par šo starptautiska raksturu rakstura noziegumu. Nenoliedzams fakts ir tas, ka tiesiskums un it īpaši startautisko tiesību piemērošana var daudz labāk tikt nodrošināta, ja pastāv efektīvas robežu kontrols. Mums ir šo cilvēku priekšā pienākums, šo, šo sieviešu, šo bērnu priekšā mūsu atbildība ir tāda, ka mums jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu viņu brīvību un nodrošinātu viņiem pēc iespējas gaišāku nākotni paldies, priekšādātāja turpina, tālāk došu vārdu Polčaka kungam, lūdzu. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Já samozřejmě... Liels paldies priekšādātāji, paldies, ka devāt man vārdu. Nu, bez šaubām piekrītu, ka šis noziegums ir šausminošs. Šāda veida izturēšanās pret sievietēm ir nepieļaujama tieši tā, kā teica kolēģi, un tas ir jānosūda visstingrākajiem vārdiem. Vienalga, vai mēs runājam šeit par cilvēku tirniecību vai prostitūciju, tā ir moderno dienu verdzība. Un šie cilvēku tirgotāja tīkli, tas ir kaut kas briesmīgs. No vienas no otras puses cilvēki šeit kolēģi runāja arī par solidaritāti pret migrantiem. Šorīt pat mani visai pārsteidza uh, balsošanas rezultāti attiecībā uz Kellers ziņojumu. Un es tiešām biju pārsteigts, ka daudz kolēģi neatbalstoja šo ziņojumu. Pat daudz sieviešu kolēģis no manas grupas, kas runā par Eiropas solidaritāti, ziņojumu tomēr neatbalstīja. Nu vai tā nav īsta liekulība? Tad kā mēs varam aicināt šeit uz kaut kādu solidaritāti un pēc tam neatbalstīt eh, vajadzīgos pasākums, kas ļautu palīdzēt migrantiem un upuriem, kas kļūst par tātad šādas tirniecības upuriem. Paldies, es domāju, ka tas ir nosodāmi. Nākamā runātāja Gardīnī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, godātie kolēģi, nu, atzīsimies tajā, ka mums faktiski nav skaidru datu par cilvēku tirzniecību, tieši tā kā referents teica skaitļi ir daudz augstāki nekā tas, kas tiek šur un tur kaut kur publicēts. Tas arī tāpēc, ka upuri baidās izteikties, baidās pieteikties, un komisārkungs šai jomā gan mums būtu kaut kas jādara. Mums ir jāspēj konstatēt konkrētā situācija, tirniecība, cilvēku tirniecības apmēri un jāspēj rast risinājumu, kas ļautu palīdzēt upuriem. Uzru, ar uzraudzību, monitoringu vien nepietiks. Mums ir jāspēj rast risinājumu arī tiem cēloņiem kā, kā labad izceļ šāda veida mm, tirzniec, cilvēku tirzniecības plūsmas. Tas ir milzīgi, tas ir briesmīgs noziegums, un mums ir vajadzīgi jauni mērumi pasākumi, lai vērstos pret, pret šāda veida vardarbību. Tiešām apkaunojoši, ka mēs atgriežamies pie verdzības un pie sieviešu eksploatācijas. Komisār kungs, nu varbūt jūs varat pastāstīt, kuras dalība valsts ir tās, kas jūs vēl nav īstenojuši par attiecīgo tiesību aktu īstenošanu. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk Skripeka kungam vārds. Vážená pani predsedkyne, pán komisár, áno, obchodovanie s ľuďmi predstavuje. Paldies, priekšēdētāji, godātais komisārkungs. Cilvēku tir, tirniecība ir pretrunā cilvēku pamattiesībām. Tas ir organizētās noziedzības veids, bet ir arī jauni cilvēku tirniecības veidi, piemēram, tā saucamās uh, um, surogātu māšu arvien lielākā izplatība. Šeit uh, notiek tā kā it kā rīcība bērnu interešu vārdā, bet uh, to nedrīkst pieļaut tādā veidā. Tāpat uh, bērnu, kas tiek abortēti, viņu orgāni tiek tirgoti. Un es domāju, ka šīs organizācija, kas ar to nodarbojas, nav pelnījuši nekādu finansējumu. Uh, civilizētā Eiropā šādas uh, noziedzības formas, uh, tām nekas šeit nav meklējams. Paldies! Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Fronzalika kungs. Es devu vārdu postas kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Cilvēku tirsniecības upuri. Patiesībā ir tā, ka tie, kuri pēk, pērk eh, pakalpojums, izvaro cilvēku, ties, cilvēku tirsniecības upurus. Tā tad eh, viss tas notiek nevis uz kaut kādas citas planētas, tas notiek mūsu vidū. Tas nozīmē, ka mūsu vidū ir struktūras, kas to visu pieļauj. Es eh, atbalstu komisijas centienus, un tomēr ir nepieciešams arī izvērtējums, kā tas viss tālāk darbojas darbību valstīs, dalību valstīs. Vēl bez tām eh, nedrīkst būt situācija, ja, piemēram, ja sieviete tiek izvarota katru reizi atkal un atkal, uh, un viņa izvēlās par to paziņot uh, policijai, tad viņai aizsardzība tikpat kā nav. Jo patiesībā bieži vien sieviete nonāk atpakaļ tajā pašā situācijā, un situācija vēl tikai pasliktinās. Tas nozīmē, ka uh, cilvēku tirzniecības upuriem būtu jāiesniedz uh, uzturēšanās atļauja. Paldies! Uh, Frunzulis kungs, Frunzulis kungs lūdzu. But I haven't heard very well uh, uh, before. Es atvainojos, bet es nedzirdēju, ka jūs man nedēvāt vārdu. Cilvēku tirzniecība ir pilnīgā pretrunā ar pamattiesībām. Tas ir nozīmīgs organizētās noziedzības veids. No tā cieši gan sievietes, gan vīrieši, gan meitenes, gan zēni. Un te ir nepieciešams Um, nepieciešama pieeja saskaņā ar dzimuma prasībām, tā saucamā dzimuma dimensija. Jādomā jā, par upuru tiesībām, mums jābalstās cilvēku tiesībās un jāpārtrauc jebkāds cilvēku tirniecības veids, ieskaitot seksuālo eksploatāciju tiem, kas ir iesaistīti problēmas risināšanā, ir jābūt pietiekami lielai kapacitātei un arī līdzekļiem, un komisijai ir pēc iespējas drīzāk ir efektīvi jānovērtē, kāda, cik efektīvi ir dalībvalstu pasākumi. Paldies! Un tagad uh, brīvā mikrofona procedūra ir noslēgusies. Došu vārdu Avramopulosa kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu sākt ar vispārēju komentāru. Es redzu, ka daži no deputātiem izmanto katru iespēju, lai uzbruktu Eiropas Savienības sasniegumiem vai apšaubītu tos, piemēram, brīvās pārvietošanās tiesības Eiropas Savienības robežās. Es atzīstu, ka Schengena ir risinājuma, ir daļa no risinājuma. Schengena nav problēma pilnībā izsmeļot Schengenas noteikumu potenciālu, īstenojot to, mēs varam efektīvāk kontrolēt to, kas notiek pie robežām. Un vēl, godātie kolēģi, liels paldies visiem, kas šajās debatēs uzstājās. Tās nebija garas, bet tomēr ļoti kodolīgas. Mēs jādomā, tomēr esam vienisprātis. Dzimuma dimensija cilvēku tirzniecībā ir jāņem vērā pilnībā, pilnā apjomā. Un vēlreiz atkārtošu, cilvēku tirzniecība ir noziegums, tas ir pretrunā cilvēku tiesībām un pamattiesību hartā Eiropas Savienībā tas ir skaidri pateikts joprojām ir daudz upuru, kas ir cietuši no cilvēku tirzniecības ģerkas kundze. Jūs zināt, ka pakalpojumu pircēju kriminalizēšana tiek uzskatīta par pasākumu, lai samazinātu šo pieprasījumu direktīvā pret cilvēku tirzniecību. Komisija domā par pasākumiem apzinoties, ka jāņem vērā arī upura intereses. Direktīva neuzliek dalību valstīm pienākumu pasludināt pakalpojumu pirkšanu par kriminālu noziegumu. Vienīgais pienākums, kas tiek uzlikts dalību valstīm, ir tā ir iespēja tās var kriminalizēt šo, no, šo uh, pakalpojumu pirkšanu, ja vēlas. Eiropas Savienība jau līdz šim ir aktīvi rīkojusies. Mums ir jāizvērtē, kāds ir bijis efekts, uh, kā ir tikusi īstenota stratēģija pret cilvēku tirzniecību, un es Protams, konsultēšos ar jums, strādājot pie jaunās stratēģijas nākamajā gadā. Paldies! La discussione è chiusa.